Uh, good afternoon, everybody. Shall we get started? Labdien visiem! Sāksim darbu, saka priekšsēdētā kungs. Pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Have a request. Uh, ir pieprasījums no referenta, lai balsojums par 11. punktu notiktu elektroniskās balsošanas beigās pēc pašreiz paredzētā 21. punkta. Man iebildumu nebija, ja no jūsu puses iebildums nav, tad pieņemsim šo priekšlikumu. Otrais darbkārtības punkts - protokola apstiprināšana. Sanāksmē, kas notika novembrī un decembrī. Pieņemsim, ka protokols ir pieņems, ja nekādu komentāru vai iebildumu nav, ja tie nes, nes, man nesasniedz līdz šīs sanāksmes beigām. Trešais darba kārtības punkts - priekšsēdētāja paziņojuma. Nu, šī sanāksme tiks pārraidīta tiešsaizē internetā, protams, mm, atskaitot koordinātoru sanāksmi, korespondentu saraksts ir jums pieejams. Runājot par neseniem jauniem Merkosur Eiropas Eh, Savienība paziņoja Pasaules eh, tirdzniecības organizācijas sekretāram 19. decembrī par pieprasījumu vadīt konsultācijas ar Brazīliju par to diskriminatoriski, diskriminatīvi vas priekšrocības tiek sniegtas daudzām nozarēm Brazīlijā. Tas nozīmē, ka Esam gatavi vadīt sarunas ar Brazīliju. Argentīna paziņoja starptautiskajai tirzniecības organizācijai tā pašā datumā, 19. decembrī, ka ir pieprasījums vadīt sarunas ar ES eh, e par antidempinga pasākumiem, kurus izvirza ES pret Argentīnu. Abi šie jautājumi tiks apspriesti Merkosur novērošanas grupā sanāksmē, kas paredzēta trešdien 21. janvārī Vietnama. Sestajā sarunu kārta par eh, es Vietnamas eh, tirzniec, brīvās tirzniecības nolīgumu notika 16. un 17. janvārī Briselī. Abi sarunu vedēji vēlās noslēgt šīs sarunas līdz šī gada beigām. Acīm redzot sarunu. Temps ir, ir ļoti labs. Septītā kārta ir paredzēta marta vidū Vietnamā. ASV ir kongresā iesniegts likums par TPI. Ir zinām jauninājumi salīdzinot iepriekšējos TPI. Bills, namely on uh, labor environmental standards. Te ir runa par <clears throat> vides standartiem mm, tirzniecības partnerības nolīgumā. Un te ir runa par piedalīšanos kongresa diskusijās. Aicinu jūs izlasīt šo likumu projektu, jo tad mēs varētu sekot amerikāņu pēdās. Bet parlaments tiek iesaistīts tirzniecības sarunās. Viens no projektu priekšlikumiem ir tāds, ka kongresa pārstāvjiem ir jāpiedalās sarunās, ses, sarunu kārtās. Un, protams, tas attiec uz tirniecības un partnerības uh, eh, līgumu. Un tad mums arī tajā jāizsēsās. Man nav jaunumu par Singapūru un citu ar Kanādu, kā jau jūs zināt. Politiskā vienošanās tika paziņot no sita puses, taču pašreizējais nolīguma teksts vēl nav gatavs. Nu, pievērsīsimies mūsu pirmajam darbkārtības punktam pēc burtības. Ceturtais punkts <clears throat> Mūsu viesis ir Grieķijas attīstības un konkurētspējas ministra vietnieks un par eksportu un starptautiskajām tirzniecības attiecībām atbildīgais Notis Mitarāki. Viņš pārstāv Grieķijas prezidentūru tirzniecības jautājumos. Tātad viņš ir mūsu partneris padomē nākošajiem sešiem mēnešiem. Esam gandarīti, ka esat mūsu viesis, Mitarāki kungs, un sveicam arī jūsu komandu, arī jauno Grieķijas parlamenta pārstāvi tirzniecības politikas komitejā. Šis amats pēdējais nedēļas bija palicis brīvs, tāpēc, ka pēkšņi negadījumā gāja bojā iepriekšējā šīs komitejas pārstāvis. Tātad tagad no Grieķijas pretatūras puses mūsu viesi ir pilnvērtīga komanda. Esmu saticis ministra eh, vietnieku Miterāki kungu gan šeit, gatavojot Grieķijas prezidentūru, gan Ātēnās, kad apmeklējām Grieķiju, bijām priecīgi apmainīties viedokļos ar viņu, zināsiet, kāpēc, uzklausot viņu, viņam ir skaidri ieskati un skaidra darba kārtība tirsniecības attiecības politikā, politikai. Pateicamies par jūsu silto uzņemšanu Atenās. Visas jaunās Eiropadomas prezidentūras mūsu komitejā izklāsta savas prezidentūras viedokļus par tirzniecības un investīcijas prioritātēm. Tāpēc, ministra kungs, pateicos, ka esat mūsu viesis, vārds jums. Kirie proedre. Priekšsēdētāji kungs. Kirie proedre, kirieši, ka kirie. Dāmas un kungi deputāti. Es ar Esmu arī Grieķijas Nacionālā parlamenta deputāts un tāpēc uh, varu jūs sveikt kā savus kolēģus. Esmu īpaši aizkustināts un gandarīts jums šodien stāstīt par Grieķijas prezidentūras prioritātēm tuvākiem sešiem mēnešiem un esmu gatavs arī apmainīties viedokļiem ar jums. Eh, Grieķijas prezidentūrai īpaši svarīga ir Eiropas parlamenta joma, jo parlaments ataino gri Eiropas Savienības tautu gribu. Kā jau runājam mūsu divu dienu sanāksmes laikā, prezidentūra arī darīt visu, kas ir tās spēkos, lai tai būtu atklāts dialogs ar Eiropas parlamentu. Sadarbība ar jūsu komiteju, INTA komiteju jau ir bijusi veiksmīga pagātnē ar profesoru Moreira kungu un arī ar citiem šīs komitejas locekļiem mums bija iespēju sagatavoties starptautiskai eh, samit sanāksmei Indonēzija, kurā Eiropas parlaments eh, piedalījās ar svarīgu delegāciju, bet arī nesen kopā ar Kazakungu varējām uzņemt jūsu komitejas locekļus Atenās uz divām dienām, arī runājot par konkrētiem tematiem. Jo, lai kāds būtu mūsu ideoloģiskās atšķirības, mēs visi veltām centiens labākai, labāks Eiropas vārdā. To taut, tas tautas interesēs. Un tiesniecība šai ziņā ir izšķiroša. Tā var nozīmīgi stiprinēt uh, attīstību un darba vietu izveide. Šie ir ļoti svarīgi temati, kas nodarbina šodien visas Eiropas Savienības dalībvalsts. Jāpanāk pēc iespējas ātrāki attīstības tempi, kā var sa samazināt bezdarbu, kas mūs moca visus. Un šajā ziņā brīvā starptautiskās tirtniecības loma ir izšķiroša. Grieķijas prezidentūras prezidentūras ir e, prioritātes saistīts ar četrām darbības jomām. Pirmkārt, ar katru valsti atsevišķi divspusēji sarunas Grieķija centīsies atvieglot dialogu starp dalību valstīm ar padomi, ar Eiropas parlamentu un ar Eiropas komisiju, lai izveidotu konsekventu Eiropas uh, stratēģiju politikas jomā. Šis temats ir īpaši sais, e, svarīgs tad, kad ir jaukta, um, e, jaukta atbildība, kad attiec, kas attiec uz divpusējiem līgumiem. Pirmā prioritāte - sarunas par uh, e, TTIP, pāratlantijas tirzniecības attiecībā. Jau ir sarunas zinām mērā noslēgušās. 10. februārī būs nākošai sanāksme un pēc nedēļas tiks parakstīta politika. De Guhta kungs un amerikāņu pārstāvis, augstais tirzniecības pārstāvis piedalīsies šajās sarunās. 25. 20, līdz 27. februārī īpaši nozīme būs tieši TTIP nolīgumam tiks dota iespēja uzņēmējiem, viņu pārstāvjiem, Eiropas un ASV pārstāvjiem, eh, Eiropas parlamenta deputātiem un eh, profesoram Moreira kungam, kurš mums bija, kuru mums bija tas gods aicināt arī uz Atenām, pastāstīt par savām bažām. Un tad tālāk mēs savā starpā varēsim spriest par dalībās prioritātēm. Otrā svarīgā prioritāte ir Kanādas un Eiropas Savienības tirzniecības nolīguma seta noslēgšanu. Kā jau zinām, tehniskie un juridiskie aspekti tagad ir nonākuši finiša taisnē, tikko tas veiksmīgi beigsies, tad parakstīsim nolīgumu. Ceram, ka Grieķijas prezidentūras laikā tiks panāks nozīmīgs progress. Trešais. Trešā prioritāte divpusēju attiecību jomā ir Japāns un ES diskusijas par brīvās tirdzniecības nolīgumu. Eiropas komisija gaidāms sagatavos ziņojumu aprīlī par Japānas saistībām un te ir runa arī par <clears throat> piekļuvi mm, eh, pilsētas transporta un ūdens apgādes eh, jomai. 8. maijā Briselē būs sanāksme, kurā spriedīs par to, cik uh, lielā mērā ir jāpārbauda līdz šim notikušais. Ceturtkārt, īpaši uzsvērsim attiecības ar Ķīnu, uh, Persijas līča valstīm un vidusjūras valstīm. Eh, virzīsim to attiecības uz priekšu, lai eh, tās būtu globāli spēlētā. Īpaši attiecībā uz vidusjūras valstīm vēlos uzsvērt, ka Grieķijas prezidentūras prioritāte nevis uh, starptautiskās tirzniecības uh, komitejā, bet plašāk ir arī drošība. Un šai ziņā tirzniecības saikņu uzlabošana ar tām valstīm, kas ir mūsu kaimiņu valstis, ir nozīmīgs nu, ieguldījums drošības uzlabošanai. Noslēgumā vēlos sacīt attiecībā uz Merkusur valstī. Zinām, ka līdz šim ir notikuši deviņi diskusiju raundi. Pēdējais bija 2012. gada oktobrī diskusijas ar šīm valstīm koncentrējas uz noteikumiem un abas puses darbojas, lai sagatavotu piedāvājums piekļuvē tirgumu. Kā zināt, vēl nav noteikts datums, kad tiks iesniegt šie priekšlikumi, kaut arī ir pozitīvas norādes, īpaši no Brazīlijas puses. Tas ir eh, pirmais Grieķijas prezidentūru pīlārs. Otrais pīlārs attiec uz horizontālajām prioritātēm. Un es pieminēšu šeit divas. Pirmkārt, ir vairāk jāaizsargā geogrāfiski aizsargāt norāžu preces un e, aizsargāts izcelsmes norāžu produkti. Augstas kvalitātes lauksaimniecības Eiropas produkta aizsardzība. Tas attiec uz produktiem, kuriem ir, piemēram, popnorāde. Arvien būs Eiropas Savienības prioritāte. Uh, attiecībā uz visām divpuspējām sarunām. Jo tas ir saistīts arī ar Eiropas lauksaimniecības reformu, un eh, te ir runa par eh, pievienotās vērtības Eiropas lauksaimniecības produktiem starptautiskajā tirgu. Jūsu komiteju ar jūsu priekšsēdētāju paziņojumu konkrēti pauda viedokļi, kā bez vienošanās par geogrāfiskas aizsargātas cilmes eh, noteikumiem nebūs nekādu tālāku tirsniecības sāžu attīstību. Un Ātēnās izskanēja arī jauns idejas, kā mēs varam stiprināt šo preču aizsardzības mehānismu. Divi tema šeit ir svarīgi. Cik lielā mērā bez šādas aizsardzības eh, mēs mainīsim savu sarunu vešanas gaitu divpusējās diskusijas un cik lielā mērā šeit ir jāiedibina angļu sakšu sistēma, Eiropas uh, trademark zīmola, ar kuru tad tiktu identificēti Eiropas produkti tad tā būs tāda etiķete attiecībā uz tiem produktiem, kur līdz šim netika iekļauti apzīmējumā pop. Tālāk, otrais temats. Cik lielā mērā runājot par pop produktiem, ir jāpieprasa pārejas noteikumi no tām valstīm, uz kuru produkciju tas neatiec. Un cik lielā mērā mums jāaizsargā mūsu pop apzīmējumi ārpus Eiropas Savienība. Un runājot par ho tālākām prioritātēm horizontālajā jomā, ir runa par kūtniecību. Ceturtā galvenā eh, Grieķijas prezidentūras prioritāte ir, lau, ir jūrniecība. Vēlos uzsvērt, ka uh, tirzniecība pa jūras ceļiem ir 90% no visas tirzniecības starp Eiropas Savienību un trešām valstīm. Un 40% no tirzniecības Eiropas iekšienē. Tātad jūrniecība ir būtisks uh, faktors tirdzniecības attīstēji, un arī tā nodrošina uh, globālo eksportu un importu. Grieķijas prezidentūra darbos strādās, lai nodrošinātu to, ka visi tirzniecības nolīgumi starp ES un trešām valstīm iekļaus standarta tekstu par jūras transportu, respektīvi par jūras transporta uh, notikumu atbrīvošanu. Tālāk, runājot par starptautisko tirzniecības organizāciju par pozitīvo vienošanos Bali. Tagad STO uzmanība tiks pievērstiem tematiem, kas netika atrisināti Indonēzijā, kā arī um, Renunī par citiem Dohas darba kārtības tematiem. Un te ir jaus, jāizvērtē, kāds, kāda bija rezultāti, kas tika panākt Balī, un runa ir par to, kādam jābūt dialogam no Eiropas komisijas puses. Neoficiālajā ārlietu un tirzniecības ministru eh, sanāksmē Atenās 26. janvārī, tajā sanāksmē būs klāt arī Moreiras kungs, mēs runāsim par tālākajām perspektīvām. Tālāk ir runa par netarifa šēršļiem. Runa ir par um, pasākumiem, kas stiprinās tirsniecību. Viens no mērķiem ir uh, ne uh, tarifu šēršļu novēršana. Tas ir viens no šēršļiem, ar kuriem saskaras Eiropas uzņēmumi savās tirniecības attiecībās. Šīs situācijas upurgalvenokārt ir mazie vidēji uzņēmumi un tie, kā zināms, ir Eiropas ekonomikas mugurkauls. Līdz ar to aicinām arī dalībvalsts sniegt mums informāciju, sniegt informāciju par saviem pētījumiem, tie notiek, kā mums ir zināms. Lai secinātu, cik lielā mērā šie šķēršļi kaitē Eiropas eksportam. Ceturtā prioritāte, kas arī īpaši svarīga, kaut arī chronoloģiski es to pieminu kā ceturto, tomēr mums tā ir svarīga ir šāda. Mums jādarbojas kā uzticamam vidutājam trialogos, kam ir saikne ar Eiropas parlamenta un padomis likumdošanas darbu. Mums ir jāvirs tālāk tie temati, kas līdz šim nav atrisināti. Grieķijas prezidentūras pamatprincips, kā to noteica arī Grieķijas premjerministra Andonis Samaras, ir ņemt vērā to, ka šis sasaukums drīz beigs savu darbu pēc iespējas ātrākā laikā, ātrāk nekā sešu mēnešu laikā, pabeigt, noslēgt tos dialogus, kas pat laban vēl nav noslēgušies. Runājot par <clears throat> finansiālās atbildības regulu, mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk to pieņemt, jo mēs atzīstam, to, ka e Eiropas Savienības nolīgumi, kas saistīti ar Eiropas investīciju aizsardzību, ir tādi, ka tajos ir jāiekļauj arī investoru aizsardzība. Un turklāt ir arī jāsadala atbildības ap Eiropas Savienību un dalību valstīm konkrētos gadījumos. Kā jūs zināt, šīs diskutīs negrib pievērsties gan tehniskiem jautājumiem attiec uz 8 un 9 pāntu. Tie attiecas uz procedūrām, pateicoties kurām Eiropas komisija var pārņemt kādu lietu no dalībvalsts strīdus gadījumā. Dalībvalsts ir saņēmušas Eiropas komisijas tekstu 15. janvāri un tirsniecības politikas un pakalpojumu un investīciju komiteja nevarēja apspriešo jautājumu tajā dienā, taču nākošajā tā sanāksmē 29. janvārī tas tiks apspriest. Būtībā mūsu nostāja tāda, ka šis priekšlikums dodas pareizē virzienā un ataino Eiropas komisijas eh, atklātu vēlmi tuvoties dalībvalstu vēlmēm. Mēs vēlamies noteikt konkrētus datumus nākošajam trilogam, katrā ziņā uh, mēģinot, lai panākt, lai nebūtu nekādas aizkavēšanās. Lai šo, nu, lai tikt panākt vienošanās, ja šī sasaukuma laikā visas dalībās spēs vienot, vienoties. Otrā ļoti svarīgā iniciatīva ir par tirzniecības noteikumu īstenošanas uh, regulu. Šajā regulā atainojas šīs komitejas prasības tirzniecības sarunu gaitā. Lai tas viss neprasītu tik daudz laika, mūsu mērķis ir panākt tādu vienošanos, kur pieņem visas trīs institūcijas, lai ar termiņu 12. februārs, lai to varētu pieņemt tad jūsu komitejā. Un pasākumi ir jās, jāpārskata nākotnē, tas ir jāparēdz. Mēs vēlamies rast vienošanos galvenokārt, pirmkārt, lai iesaistītās puses un juridiskās uh, vienības uh, līdzdarbotos šajā procesā, un otrkārt, lai notiktu informācijas aprits starp institūcijām. Vēl ir divi likumdošanas priekšlikumi starptautisko nolīgumu regula jau tika sniegta zaļā gaisma trialogam. Mēs mēģināsim šajā likumdošanas institīvā novērst atšķirības, kas pastāv ar dalībvalstīm, viedokļa atšķirības. Ceturkārt, runājot par eh, tirzniecības aizsardzības, jeb antidumpinga, antisubsidiju pasākumu <clears throat> aktualizāciju, ir liela sadarbība gan starp um, iestādēm, gan ārpus tām. Mēs ceram, ka varēsim sniegt savu ieguldījumu modernizācijā, eh, lai šie instrumenti būtu moderni. Gaidām jūsu rītdienas eh, balsojuma rezultāts, lai virzītos tālāk. Mēs ceram, ka mums izdosies panākt mandātu, toties priekšu, ņemot varā, protams, arī ierobežoto laiku, kas ir mūsu rīcībā. Nav šaubu par to, dāmas un kungi, kolēģi, ka mūsu priekšā ir ļoti ambiciozs programma. Pozitīvais aspekts ir tas, ka esam gatavi sadarboties, visi vēl sadarboties eh, visās institūcijās par spīti atšķirīgiem viedokļiem. Tas liecina par demokrātiju, par plurālismu, kas valda Eiropā. Esmu pārliecināts par to, ka ar jūsu visu atbalstu Grieķijas prezidentūrai beidzot savu darbu spēsim uh, liecināt par panākto progresu. Liels paldies par šo pagodinošo uzaicinājumu, priekšsēdētāji kungs. Paldies, ka varu uzrunāt Eiropas parlamenta ārējās tirzniecības, starptautiskās tirzniecības komiteja. Paldies. Liels paldies ministri kungam, un tagad uh, sāksim diskusēju. Jautājumi, komentāri. Каза Кунгс, но Алдес лудзо. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин uh, Paldies, priekšsētāja kungs, godētais uh, viceministra kungs. Vēlreiz es vēlētos jūs sveikt Eiropas parlamentā. Un, kā jau norādīja komitejas priekšsēdētājs, tad mums jau bija iespēja jūs satikt arī mūsu vizītes laikā Aktēnās pagājušā gada beigās. Mums bija iespēja apmainīties viedokļiem visai detalizēti pār Grieķijas prezidentūras prioritātēm. Vēlos uzsvērt to, ka mūs tiešām ļoti pārsteidza uh, ambīcijas un entuziasms, kādu izrādīja Grieķijas prezidentūra, jo īpaši attiecībā starptautiskās tirzniecības jautājumiem. Tomēr man jāuzsver, ka, jāuzsver, ka uh, prezidentūras eh, varbūt ilgums nebūs tik eh, garš kā parasti, jo parlamentā maijā ir vēlēšanas, līdz ar to jums ir divi, trīs mēneši, lai varētu efektīvi strādāt. Tas nozīmē, ka ir jums ļoti jāmobilizējas un eh, jāatrod partneri, kas piekritīs jūsu pieeja, lai risinātu izaicinājumus, uzdošdās šos jautājumus kas saistīta ar jūsu prezentāciju. Jūs teicāt, ka aprīlī jūs izbeigsiet situācijas izvērtējumu par sārunās ar Eiropas Savienību un Japānu. Es esmu parlamentā referents pie šī jautājuma, pie šī dosie. Gribētu uzdot jautājumu, vai jūs esat optimistiski noskaņos attiecībā uz šo sarunu gaitu? Vai uh, būs uh, iemesli, vai būs pamats uh, cerēt, atrisināt uh, bezdarību jautājumu un arī at, uh, vai atrisinīsies jautājums par piekļuvi dzelzceļam, kā arī par valsts iepirkumu dzelzceļu jomā. Vai šīs situācijas izvērtējums ļaus mums progresēt diskusijās, sarunās ar Japānu, tālāk par kas pārī ziņojumu par uh, piekļuvu valsts iepirkumam, valsts sektoram, tad uh, Mēs jau esam guvuši ļoti spēcīgi efektīvu kompromisu, un jūs zināt, kā pretrunas ir novērojams padomē, un šīs pretrunas ir visai nozīmīgas. Vai jūs skatāt, kā šis sasniegties Eiropas Savienības kompromiss būs pietiekami spēcīgs pamats, lai varētu uh, arī. Uh, panākt vienošanos padomē, kas pašlaik ir ļoti bažīgi, lai mēs varētu tātad panākt vienotu pieeju attiecībā šo regulu. Tad ir vēl viena vizīte, kas ir ļoti svarīga Turcijas uh, ekonomikas ministrs ierodas oficiālā vizītē šeit Briselē. Mēs arī sagaidām debates par divpusējām attiecībām. Uh, Uh, tirzniecības jomā, muitas jomā, vai jūs uzskatāt, ka Grieķijas prezidentūra arī varētu sniegt uh, impulsu muitas savienībai starp Eiropas Savienību un Turciju, lai atrisinātu problēmas, kas joprojām ir aktuāls, jo īpaši tas ir saistītas ar uh, vienlīdzīgu attieksmi. Uh, brīvu tirdzniecību ar trešajām valstīm. Liels paldies un vēl gut panākums jūsu darbā. Next, uh, Paul Murphy. Nākamais, Mērfī kungs no Goe. Nē, tomēr Čas kungs. Man norādīja, ka runās Mērfī kungs tagad. Čas kungs lūdzu, viņš ir koordinators. Paldies! Es ceru, ka tomēr Pils Mērfijs izteiksies. Pateicos ministra kungām par viņa deklarācijām, paziņojumiem par prezidentūras mērķiem. Es domāju, ka jā, tas mums sniedz skaidrāku priekšstatu par ārkārtīgi ambiciozo darba kārtību un programmu, pie kuras būs jāstrādā jums un mums mūsu rīcībā ir tikai trīs ar pus mēneši. Tad, nu, man ir daži jautājumi. Runājot par divpusējiem nolīgumiem. Tiek eh, tad minēt prioritārie nolīgumi, pirmā prioritāte. Pašlaik runājot par par uh, tirzniecības, tātad šī partnerības nolīgumiem, vai ir kāds atsaucas kā modelis, pie kura mēs strādājam, un vai mēs zinām, kā notiks turmāk šīs sarunas. kādā veidā padome rīkojas, attiecībās komisija, kā tā spēlē savu uh, likumu devēja lomu un uh, koplēmumu spēlēja lomu, kā varētu notikt sadarbība starp parlamentu un padomi. Tālāk par ekoloģiskām normām. Visi jautājumi saistīti ar tehniskiem šķēršļiem pie tiem jāstrādā, tātad vīdes sociālās problēmas, arī strādājošo problēmas Un tas pats attiec arī uz finanšu kontroli. Mēs zinām, kā ASV spēcīgāks tātad šis normatīvais uh, ietvars nekā Eiropas Savienībā. Un šeit Eiropā. Vajadzētu piemērot arī stingrāks noteikums. Jo mērķis ir tāds, ka nākotnē mums vajadzētu novērst kāds iespējamās problēmas eh, finanšu sektorā. Tālāk jautājums pār strīdu risinājumu. Tas ir horizontāls jautājums, kas attiecas uz šiem partnerību tirzniecības nolīgumiem, bet arī uz citiem tirzniecības nolīgumiem, piemēram, CETA, kur šie ST jautājumi arī ir svarīgi Tāpat arī eh, komērts sarunās ar Ķīnu, ar Ķīnu. Es gribētu zināt, kā situācija ir padomē. Vai notiek paralēli procesi? Vai tikai sarunas par nostājām? Vai tās jau ir noteiktas? vai arī joprojām vēl par šo tiek debatēts padomē. Un tā kā esmu pastāvīgais referents tirdzības sarunās ar Ķīnu, uzdošu jaut, vienu jautājumu. Mēs zinām, ka tiks uzsākts pirmais sarunu cikls. Vai padomi noteikusi prioritātes tiecībā uz piekļuvi tirgiem un vai ir paredzēta pasākuma attiecībā uz investīciju aizsardzību. Un šeit atgriezīšos pie sākotnējā jautājuma, kā Grieķija vēlas iedomājusies iesaistīt, uh, iekļaut mehānismus, kāda ir paredzēta šajā kontekstā. Es šeit runāju par investīcijām, kuras veids uh, Ķīnas uh, iestādes kas arī izmantojuši dažādas virs un kā to arī izcināt pragmatiski. Tālāk vai padome. Arī veids, kā ne, kādu spiedienus komisija, lai nodaļa par dažādiem šķērsliem arī tiktu risināta, skatīta. gan lai tas notiktu arī caurspīdīgi sabiedrības priekšana arī parlamentā. Un vēl viens jautājums par kaimiņa attiecību politiku. Jūs sakāt, ka mm, tātad stiprināt tirzniecības sarunās stabilitātes aspektus un drošības aspektus. Kāds ir jūsu viedoklis par notiekošu Ukrainā un tuvijos austrumos? un visā vidusjūras basēnā. Paldies! Uh, next, uh... Paldies! Jārkungs! Ecēr lūdzu! Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir jautājums. Epnikungs, Epinkungs. Varbūt prezidentūra varētu precizēt, vai sešu mēnešu laikā tiek paredzēts organizēt kādu samitu, kur piedalīsies Krievijas federācija, lai varētu stimulēt sarunas pār jauno Eiropas Savienības Krievijas um, sadarbības līgumu un kāda situācija būs ar Ukrainu, jo sarunas ir novedušas uh, pie strupceļa pēc Krievijas spiedienu tad kāds būs mūsu attiecības ar Ukrainu, kā mēs atkal varēsim atsākt sarunas ar šo valstu. Paldies! Nu, lūk, pirmais jautājuma rauns, un tad būs otrais jautājuma rauns. Nu, tagad vārds jums atbildē. No sirds pateicos par ļoti interesantajiem jautājumiem, kurus man esat uzdevuši. Με τον κύριο Καζάκ Ar Kazakungu mums tiešām bija iespēja sākt mūsu diskusijas, eh, tad, kad jūs apmeklējāt Atēnu, kad, Atēns, kad jūs komiteja apmeklēja Atēnas, pateicos par to. Runājot par Eiropas Savienības un Japānas nolīgumu, vēlos būt pozitīvi noskaņots optimists, ceru, ka būs veiksmīgs progress, kas ļaus Eiropadomai 8. maijā uzskatīt, ka eh, šīs diskusijas ir uz pareizā ceļa. Protams, eh, mums ir jāpārskata mūsu nostāja, tad jā, reālā situācija ir ļaunāka nekā mūsu sākotnējās pozitīvās optimiskās prognozes. Svarīgi, lai, šī tirzniec, lai šis tirniecības nolīgums pavērtu Japānas tirgu ES uzņēmumiem divpusēju nolīgumu mērķis ar vienu ir darbvieta izveide un tirgus pavēršana. Ja nolīgums to nepanāk, tad mums ir jāpārskat savu nosēmu. Runājot par Gaspārī kunga ziņojumu, es pieminēju public procurement ir valsts iepirkuma trialogā. Tu minēji, ka vēl ar vienu pastāv nozīmīgas viedokļu atšķirības starp dalību valstīm. Kaut ko, to mēs turpinām skatīt, un Grieķijas prezidentūras uzdevums ir rast vienošanos, tad ja vien tā vispār ir iespējama. Prezidentūras ilgums ar vienu ir seši mēneši, taču praktiski darboties trialogā mēs tik ilgi nevarēsim, bet mēģināsim šai īsajā brīdī izdarīt to, kas vien ir iespējams. Pieminējāt arī Turcijas tematu. Atgādināšu, ka Turcijas Eiropēskās perspektīvas arī manai valstī ir svarīga prioritāte. Stabilitāte, politiskā un ekonomiskā attīstība Turcijā nāks par labu ar divpusējām ES e un Turcijas attiecībām. Protams, mēs darbosimies šai virzienā, jo mums ir ļoti labs kaimiņa attiecības starp Turciju un Grieķiju. Pievēršoties jūsu uzdotiem jautājumiem par eh, pāratlantisko tirsniecības un investīcijas partnerību. <coughs> Runājot par Eiropas padoms un Eiropas, Eiropadoms un Eiropas parlamentu sadarbību eh, patentu jautājumu Es uh, varu sacīt, ka Grieķijas prezidentūrai ļoti svarīgi sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai panāktu vienot, eh, vienots lēmums. Runājot par eh, pāratlantisko tirzniecības un investīciju partnerību, jeb TTIP, mirklīti saka ministra vietnieks. αναφορικά με την πρόοδο. Tātad runājot par progresu divpusējās, divpusējās nolīgumos, seti jautājumā ar Kanādu zinām, ka ir panākt vienošanās par politisko principu, taču vēl nav izstrādāts galīgais teksta variants. Pastāv sadarbības starp Eiro, Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu, lai uh, vainagoto šie centieni izstrādāt tekstu ar panākumiem. Tas vēl nav noticis. Nu, skatīsimies, kāds uh, progress tiks panāks prezidentūras laikā. Runājot par uh, pāratlantisko tirzniecības un investīcijas partnerību, neoficiālajā Atēnu sanāksmē ceram uz tālāk progresu, kas būs notikusi tikšanās starp uh, Eiropas komisijas pārstāvi un ASV pārstāvi 17. februārī. Uh, Labas kaimiņa attiecības. Mēs uzskatām, ka tirzniecības nolīgumi sniedz ieguldījumu labās kaimiņa attiecībās. Un, piemēram, um, cilvēku kontrabanda vai nelegāla migrācija arī ir jautājums, kas abām valstīm ir svarīgs. Un šī ir prioritāte ar vidusjūras piekras valstīm. Un tad dialogu mēs tikai virzīsim tālāk. Runājot par Ķīnu. Padome oktobrī sniedzot mandātu Eiropas parlamentam. Mēs secinājām, ka ļoti svarīga pieeja Ķīnas tirgiem. Un tā vēl ir, tās vēl ir viena prioritātes um, sarunās ar šo valstu. Runājot par attiecībām ar Austrumu Eiropu un Krieviju, man jāsaka, tas nav gluži manā kompetencē jo mm, tam nevienmēr ir saistīta ar starptautisko tirzniecību, bet vispār runa par Eiropas Savienības uh, ārlietu politiku starptautiskās tirzniecības padomi jau no pašsākuma atbalstīja East European Neighborhood, jeb Austrum Eiropas uh, kaimiņu valsts, kaimiņu attiecību vienošanos, un pirms saruna izgāršanās ar Ukrainu, Eiropa jau bija izvirzījusi skaidrs princips, un tas arī vēl ar vienu nodarbina starptautiskās tirdzniecības padomu. Paldies! Murphy, Tagad vēlas izteikties tikai vēl guvi pārstāvs Mērfī kungs. Paldies un paldies ministram par prezentāciju. Man būs tikai viens jautājums. Man šķiet, ka jūs nepieminējāt Indijas jautājumu. Vai eh, par to ir kas vairāk kā tikai pāris vārdi? Eh, kas ir atrodama Grieķijas prezidentūras eh, programmā. Tātad, cik tālu ir brīvās tirsniecības nolīgums šajā jautājumā? Un tālāk jautājums eh, par CETA un par strīdu risināšanas mehānismu. Vai te nav zināms Grieķijas sabiedrības intereses, kas ir saistīts ar šo jautājumu, ņemot vēro eh, dažus aspektus? kas ir saistīta ar zelta iegūšanu un Kanādas uzņēmumu darbību. Ir bijušas diezgan uh, vardarbīgas protesta akcijas, un ja turpmākā valdība um, tomēr nolēmtu, ka um, tiesības uz um, vidas resursu, dabas resursu izmantošanu ir uh, prioritārus, tad iespējams, ka šis jautājums varētu virzīties citā, citā virzienā. Tātad vai par to domā Grieķijas eh, prezidentu un Grieķijas valdību? Un vēl viens jautājums, kas ir saistīts ar eh, dienvid, vidusjūras dienvidu piekrasti. Vai vidusjūras savienības ministru sanāksme tik tiešām notiks jūnijā? Šķiet, ka tā sākotnē ir paredzēta, pēc tam tika atlikta. Uh, Un vai prezidentūra piekrīt tam, ka ir nepieciešams uh, visaptvarošs tirdzniecības nolīgums ar uh, Ziemeļāfrikas valstīm, ņemot vērā to, ka liberālā brīvās tirdzniecības politika ir izgāzusies zināmā mērā. Un visbeidzot, es nezinu, vai jūs pieskārāties šim jautājumam, vai arī es varbūt to nepamanīju, kādi Um, cik, cik ilgā laikā tik tiešām iespējams uh, pabeigt sarunas ar ASV, vai to varētu pabeigt līdz šā gada beigām? Paldies! Paldies! Arī es vēlētos teikt uh, dažus vārdus un uzdot dažus jautājumus. Man ir trīs jautājumi, trīs bažas, kurās es vēlētos dalīties ar jums un uzklausīt jūsu viedokli par to vispirms, kas attiecas uz to, Pat laban pieaug spēkā um, eh, iebildumi pret tirzniecību kā tādu dalībvalstīs, un tas iespējams ies tikai plašumā priekšvēlēšana laikā. Iedomājieties, ka, piemēram, Francijā um, ehm, um, ehm, Nacionāla fronta varētu iegūt diezgan labus rezultātus, un iespējams arī e, citās valstīs, un e, ja viņi nāktu klajā ar savu nostāju, par tirzniecības politiku, ja viņam tik tiešām izdosies nostiprināt savu nostāju un virzīt šajā virzienā parlamentu. Tādā gadījumā pašreizējās tirzniecības uh, koalīcijas un prettirzniecību vērsto spēku uh, samērs varētu tikt ievērojami mainīts. Vai padomē arī ir sajūta, ka tas tā varētu notikt. Vai jūs pamanat kaut kādas šādas tendences? Nākot no valsts, kurā um, ekonomiskās krīzes atrisināšanā ir iesaistījusies um, trojka un kur ir milzīgas sakas um, šai ekonomiskajai krīzē, vai jūs arī uzskatāt, ka ir šādas tendences, kāds Mm, ir tas signāls, ko padomu varētu nodot tirzniecības jomā, lai veicinātu ekonomisko izaugsmu un nodarbinātību Eiropas Savienībā. Manuprāt, tas ir izšķirīgi. Mums ir nepieciešams politiskais uh, diskurss un mums ir nepieciešams spēcīgs signāls par mūsu apņemšanos tirzniecības jomā. Tātad kāda ir padomas nostāja? ko padomu darīs un ko padomu jau dara šobrīd. Tālāk jautājums, kurā es esmu referents. Es esmu pamanījis, ka arvien paplašinās organizā, organizēta kampaņa pret ETP, kas ir sāstīta ar datu aizsardzību, tāpat arī investīciju strīdu atrisināšanu, kā jau to ir minējuši vairāki mūsu komitejas locekļi. Vai arī padomē ir satraukums par šo kampaņu, kas vēršas plašumā? Vai padomu, ko dara? Vai padomi ierosinās eh, jebkādas sanāksmes, jeb sarunas, eh, gaidot iznākums par oktu, jo arī e, šajās sarunās, e, akta, arī šajās e, sarunās daži jautājumi jau parādījās, un dalībvalsts ja padomu bija tās, kas uzņēmās vadošo lomu šajā jomā. Vai padomu mācīsies no šīm sarunām par akta? Ne tikai, lai vērstos pret uh, viltus argumentiem, kas ir vērsts pret līgumu, vai arī padomu gluži vienkārši nogaidīs, uh, kamēr pret tirzniecību vērstie, um, vērstās kustības pieņems spēkā. Kad mēs dzirdam, ka Francijā lielākā daļa cilvēku ir pārliecināta, um, ka TTIP pieļaus uh, um, tādas eh, lielopu gaļas importu, kuras audzēšanā ir izmantot hormonu importēšana Eiropas Savienībā. Vai tas izraisa kaut kādu reakciju padome? Lielākā daļa franči ir pārliecināta, ka TTIP nozīmē lielopu gaļu ar hormoniem tātad Eiropas Savienībā. Vai jūs uzskatāt, ka prāts būs spēcīgāks par visām um, šīm te ekstrēmajām idejām. Un vēl viens jautājums. Uh, Jūs rīcībā ir tikai 4-3 mēneši apmēram. Patiesībā pat mazāk, jo, pa, ja jums neizdosies panākt kompromisu līdz 10. februārim, tad par visu tālāko jūs varat, varat aizmirst, jo nekas no tā viss netiks pieņemts e, šajā parlamenta sasaukumā. Ir vairāki jautājumi, par kuriem šobrīd norit likumdošanas, pie kuriem norit likumdošanas darbs. strīdu risināšanu, kompensācijas, publiskais iepirkums un TDI modernizēšanas jautājums. Man šķiet, ka nav reāli panākt sarunu noslēgšanu par visiem šiem jautājumiem. Mums svarīgākais ir šis te noregulējums, enforcement uh, regulation, Un tāpat, kas attiecas uz strīdu risināšanu un kompensāciju izmaksāšanu, abos jautājumos padomē un parlaments ir vienojušies par to, ka komisijai ir nepieciešams uh, panākt to, lai tiktu samierināts parlamentu un padomas nostājas. Šobrīd mēs esam gatavi vienoties par komisijas kompromisu eh, priekšlikumu, ja padoma arī tam piekrīt, tātad tā ir pakotne. Taču, ja es pareizi saprotu, padome nepiekrīt šādai pieejai. Tā vēlas, lai parlaments piekāptos vēl arī citos punktos. Es neesmu referents šajos jautājumos, bet uh, saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju parlaments nevar iet tālāk par to, par ko mēs esam jau vienojušies un kur mēs esam piekāpušies. Un mēs piekrītam komisijas nelikumdošanas priekšlikumam, tad ja arī padomu tam piekrīt. Padomē ir jābūt pārliecinātai Un tā ir jābūt, ir jāsaprot, ka viņi nevar panākt pilnīgi visu, jo tas ir kompromiss. Un uh, federālā sistēmā tas nozīmē kompromisu starp diviem likumdevējiem. Padomi nevar panākt visu šajās, šajos abos jautājumos un jebkurā citā jautājumā. Tātad vai nu Grieķijas prezidentūra vēlas panākt uh, zināms rezultātus turpmāko divu nedēļu laikā, vai arī mēs pilnībā izgāzīsimies. Pilnīgi izgāšanās nozīmē, ka nebūs uh, turpmāks likumdošanas. Vai tāda ir Grieķijas prezidentūras nodomi? Vai arī jūs esat gatavi izdarīt spiedienu uz kolēģiem padomē, lai pārliecinātu viņus par to, ka ir nepieciešama šī likumdošana un parlaments jau ir pietiekami piekāpies. Tajā skaitā šajā īstenošanas noregulējumā, kur mēs esam gatavi piekāpties vienā no svarīgākajām prasībām. Mēs esam gatavi te piekāpties, ja padoma arī ir gatava piekāpties par savām nepamatotajām prasībām proti komitoloģiju. Tātad es vēlētos nodot spēcīgu signālu padomei. Mūsuprāt, komitoloģijas uh, komitejām ir jāstrādā pie komitoloģijas jautājumiem, nevis pie citiem jautājumiem. Un acīm redzot, eh, lielākā daļa kolēģu padomē vēl nav sapratuši šo vēstījumu. Šis ir ļoti spēcīgs vēstījums no Eiropas parlamenta. Mēs nekad nepieļausim to, ka komitoloģijas uh, komitejas tiek ļaunprātīgi izmantotas, lai pieļautu dalība, to, ka dalībvalstis eh, cenšas panākt to, ko tās eh, ir it kā zaudējušas iepriekšējās sarunās. Te nevar būt nekāds izņēmums padomē. Ļoti žēl, ka nāk klajā ar tik spēcīgu signālu, bet es vēlējos eh, teikt skaidru un godīgu valodu, runāt skaidru un godīgu valodu, un es domāju, ka Grieķijas prezidentūra ir pelnījusi veiksmi, tāpēc vēlu jums veiksmi. Mēģināšu atbildēt, varbūt mazāk daļrunīgi, taču tādā pašā stilā. Mums ir ļoti svarīgi atrast risinājums dialogu ceļā, taču atbildēšu uz jautājumiem, tādā secībā, kādā tie tika uzdot. Runājot par Indiju, protams, mēs uzskatām, ka nolīgums ar Indiju būtu ļoti svarīgs, taču ņemot vērā mūsu ierobežoto laiku, mums ir jāizdara izvēle un jās, jāuzskata par prioritāriem tādi jautājumi, kas tagad ir svarīgāki. Un es domāju, Mēs pavisam skaidri jau izklāstījām, kuras prezidentūras ir mūsu uzmanības lokā prezidentūras laikā runājot par investīcijām un dabas resursiem Grieķijas dienvidos skaidrs, ka Grieķi, tāpat kā jebkura cita ES dalībvalsts vēlas piesaistīt investīciju, mēs uzskatām, ka investīcijas ir vienīgais veids, kā <clears throat> radīt darbvietas un mazināt izskaust nabadzību. Un dabas resursu izmantošana svarīga Eiropai ne tikai no turības viedokļa, bet arī no enerģētikas viedokļa, piemēram, no enerģētikas drošuma viedokļa. Konkrētās investīcijas Grieķijas ziemeļos, protams, atbilst uh, vides prasībā, ir piešķirta licence šiem darbiem, jebkādi uh, centieni pārtraukt šo investīciju darbību ir <clears throat> izgāžusies tiesās, un šīs protestētāju grupas zināmā mērā ekstrēmisti ir nonākuši tiesas priekšā. Nakts laikā, piemēram, viņi uzbruka uh, šī uzņēmuma darbiniekiem, apmētā viņus ar molotavu kokteļiem, un skaidrs, ka šāda veida vardarbības akts e, tiktu nosodīts Eiropas parlamentā un jebkurā citā demokrātiski ievēlētā e, parlamentā. Kā jau sacīju, šīs investīcijas darbojas, un jebkāda veida strīdu risināšanas klauzula neietekmēs e, šīs aktivitātes Kaut arī mēs paļaujamies uz tiesiskumu un investoriem ir piekļuva mūsu tiesām. Runājot par ASV laika grafiku, mūsu rīcībā ir seši mēneši, un mēs prezidentūras laikā mēģināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai virzītu šo transatlantiskās tirdzniecības investīciju partnerības nolīgumu tālāk. Un redzēsim, kāda ir situācija būs eh, februārī, vai tā ir optimistiski vai pesimistiski vērtēju, laiks rādīs. Paldies priekšsēdētāji kungs, kā uzdevāt dažus svarīgus, tā skatā politisks jautājums par, <clears throat> te nu man būs jāmēģina uh, uzturēt līdzsvaru starp um, parlamenta deputātu lomu, nacionāla parlamenta deputātu lomu un Eiropadomas priekšsēdētāju um, pārstāvju lomu. Ir daudz jautājumus, kurus uzdot er, ES pilsoņi, daudzās krī, valstīs atainojas krīze, pat uh, vesela eirozona ir uh, ekonomiskās lejupslīdes ietekmēs skaidrs, ka par to tiks spriests. Uh, Vēlēšana kampaņas laikā katrai politiskajai grupai ir savi ieskati. Mūsu skatījumā tirzniecība ir risinājums, un uh, Grieķijā tā tika panākts uh, primārais pārpalikums, arī tekošā konta pārpalikums ir panāks tieši tāpēc, ka eksports ir pieaudzis gan preču eksports, gan pakalpojumu eksports. Tie ir bijuši galvenie virzītāji spēki, lai 2013. gada otrajā pusē pirmo reizi uh, recesijas prognozes bija izrādījās ļaunāks nekā īsnā situācija, un es ceru, ka šis progress turpināsies. Es domāju, tas attiec uz visu Eiropu. Tirzniecība nodrošina uh, da, jauns darba vietas, no tā mēs visi varam tikai iegūt, tāpēc mēs e, Eiropas parlamentā, padomē un komisija apsvēršam visus šos tirdzniecības nolīgumus. Es domāju, Eiropā jāsniedz atbildi pilsoņiem. Protams, tas, ko mēs darām, ir uh, pareiza darbība. Mērķis ir samazināt nabadzību. Runājot par TTIP februārī, mēs pavērsim padomas durvis, lai uzņēmēju pārstāvi varētu mums paust viņu viedokli, <clears throat> un tas arī nosūtīs signālu vispār sabiedrībai plašāk par to, ka no šī līguma var uh, iegūt. Protams, kā ar vien pastāv uh, Dezinfo dezinformācijas uh, risks jūs pieminējāt jautājums, kas netika līdz šim apspriest, kas ir pamats pažā. Mums, es domāju, ļoti svarīgi skaidri nosūtīt vēstījumu par šīs vienošanās labumiem. Priekšsēdētājs uh, eh, turpina, eh, bet viens no maniem priekšlikumiem tieks, uh, tiek apspriests ASTS. Kāda ir padomis nostāja par modeli? Uh, jau kāds būtu jāizmanto šajā STS. Ministra vietnieks turpina. Par to spriedīsim februārī. Es zinu, ka <clears throat> komisija ir eh, nosūtījusi vēstuli jums padomēji par aizies, un to mēs prezidentūras laikā arī ņemsim vērā. Tagad runājot par eh, likumdošanas failiem. Skaidrs, mums ir jāizdara uh, viss, kas mūsu spēkos, visiem kolēģiem, lai šīs lietas virzītu tālāks priekš. Runājot par finanšu atbil atbildību, mēs saprotam, ka ir kompromisa teiks no komisijas puses. Jūs to esat pieņēmuši kā pakotni, to apspriedīsim 29. janvārī, un tad redzēsim, vai dalībvalsts tieskats ir tāds pats. Protams, darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai panāktu vienošanos šajā ietvarā. Uh, Runājot par um, īstenošanu, prezidentūra šodien nāks klajā ar dokumentu, kur būs atainoti mūsu viedokļi par notikušajām diskusijām. Mēs saprotam, ka mūsu rīcībā ir ļoti ierobežots laiks, lai līdz februāra vidum panākt vienošanos. Tas būtu milzīgs veiksmes spēks, lai mums. Uh, izdotos panākt sekmes tā vietā, lai teiktu, ka būs izgāšanās, ja mēs te neko nepanāksim. Es labāk gribu sacīt, ka tās būs liels veiksmes spēks, ja, e, veiksmes tās, ja mums tas izdosies. Es atbalstu jūsu optimistisko noskaņojumu, saka priekš, e, priekšsēdētājs. Paldies! Paldies par man doto vārdu. Vēlreiz esmu jā ļoti atvērts, bet, nu, diemžēl, zālē nav tik daudz. Uh, nav tik daudz tulku, līdz ar to es aizpildīšu tukšo uh, laiku. Divi mēs jautājam par TTIP. Jūs minējāt ļoti precīzi, ka jāsaprot arī, kāda ir sabiedrības attieksme, tā skaitā arī uzņēmumu attieksme, es esmu to pušu attieksme tā tālāk tā, tā, tā, tā, bet tad ir jautājums. Uh, Komisija mums informēja, ka šī mēneša, šī mēneša beigām tiks izveidots tāda konsultatīva komanda, kas palīdzēs arī šajā sarunā. Cik daudz ir iesaistīta šajā procesā padoma, vai jūs atbalstītu parlamentu un izveidotu pastāvīgu saikni ar šo konsultīvo komiteju, lai varētu saprast arī, kā sabiedrība atbalsta šo darbu. Un tad jūs arī minējāt, bīz, minējāt kā aicināsiet uzņēmumus uz nākamo sarunu raundu, aicinu arī aicināt uh, citas labīgi grupas, vidas grupas, arvot biedrības, dažādas kustības, visi, uz kuriem tas attiecas, jo es domāju, ka šis uh, jautājums ir jāatbild uh, pēc iespējas caurspīdīgāk. Tas ir vienīgais veids, kā varam sazināties ar sabiedrību, tad, tad, ka tas nav tikai uzņēma interesēs, bet izniecība ir arī sabiedrības pilsoņu interesēs. Un visi šie jautājumi ir saistīti ar uh, reālo situāciju visās dalību valstīs Eiropas Savienībā. Tas, protams, arī ļoti svarīgi Grieķijas pilsoņiem, kā to minēja arī profesors Moreira. Tātad šīs uh, gaidas no jums, lai varētu arī uh, sasniegt mērķi līdz vēlēšanām. Uh, ka Eiropas Unība darbojas ne tikai varas elites interesēs, bet arī cilvēki interesēs, sabiedrības interesēs. Otrs jautājums. Tātad īsi. Kādi regulatīvie standārti, par kuriem varētu vēlties vai sarunas ar ASV? Atbildot uz šīm gaidām, ko tas nozīmē sociālajiem darba standartiem ASV. Tad komisija vai dzerunas nevis un padomi, saka priekšsētājs. Kazakungs, visam īsi jautājumi. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, pavisam īsi. Jūs un viceministra kungs uzsvērāt, cik svarīgi Eiropas Savienībai tirzniecības sarunu laikā sasniegt uh, pēc iespējas lielāku aizsardzību, nodrošināt pēc iespējas lielāku aizsardzību attiecībā uz šīm um, izcelsmes norādēm. Šīs jautājums ir saistīts, protams, arī ar fēta uh, sieru un uh, olīvēm. Tas ir, protams, arī jautājums Grieķiem un citām valstīm, kuras ražo šādus produktus šie produkti, kas ir jāaizsargā. Vai jūs uzskatāt, ka šo sarunu laikā, sarunas, kas būs ļoti svarīgas ar ASV un citiem partneriem, vai jūs uzskatāt, ka gaidas par šo uh, izcēlesmes norāžu aizsardzību vai šīs sarunas būs veiksmīgas, jo daudzas citās valstīs nav tradīcija šajā jomā, vai Eiropas Savienība komisija būs pietiekami pārliecinoši eh, šajā jomā. Jūs neminējāt fetasieru? Jā, nu es sapratu, ka Šildskunga jautājums. Es ka neizskaidri, bet nu, jūs gribējāt, jūs dzirdē, gribējāt dzirdēt jūs komentārs par to, kas tad tiks šajā konsultīvajā komitejā pārstāvēt, ko, komiteja, ko padomu domā par šo komiteju, par šo iniciatīvu, kā jūs arī uh, iesaistīsieties šajā konsultīvajā padomē komitejā, lai arī tad, tad varētu iet uz priekšsarunās. I think it's a very critical point on... Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Ieklausoties ne tikai biznesa aprindu pārstāvu teiktajā, kā jūs teicāt, bet uh, ieklausoties visos, visās iesaistītajās pusēs, tik svarīgā nolīgumā, arī arotbiedrībām un vidas aizsardzības pārstāvjiem ir ļoti svarīga nozīme. Ja es saprotu, tad pēc katra saruna raunda būs uh, sarunas ar NVO un uh, Viņi tiks informēti par panākto progresu, un kā jau priekšsēdētājs teica, komisija arī uh, veicina uh, konsultatīvu ietvaru tādu izveidošanu, tātad tā nav padomas iniciatīva. Ņemot vērā to, ka mums ir ierobežots laiks, Mēs varēsim organizēt šo sanāksmi tikai nelielam skaitam cilvēku, bet es domāju, ka ir svarīgi uzrunāt visas iesaistītās puses. Un, protams, noslēgumā nolīgumu ratificēs Eiropas parlaments, kas pārstāv visus Eiropas iedzīvotājus, Eiropas Savienības iedzīvotājus. Kas attiec uz uh, geogrāfiski aizsargātas izcelsmes produktiem, jā, protams, te ir zināmas problēmas, bet. Uh, Kanādas gadījumā mēs redzējām, ka ir iespējams panākt kompromisu nolīgumu, eh, ar ko mēs aizsargājam lielu eh, skaitu šo norāžu. Tā patiesībā ir saistīta ar patērētāju aizsardzību, jo tas dod patērētājiem informāciju par produktiem, kurus viņi iegādājas. Viņi zina, ko viņi iegādājas. Un tirgus ir atvērts un ir iespējams konkurēt ar dažādām precēm, dažādiem produktiem, dažādām cenām. Tā tas ir e, visur, gan Kanādā, gan ASV, gan Eiropā. Instrukcijas, e, kuras padomi ir devusi par to, cik nozīmīgs ir šīs geogrāfiskās izcelsmes norādes, ir ļoti spēcīgs signāls arī mums. Tas ir ļoti svarīgs jautājums arī TTIP nolīguma sarunās. Es domāju, ka noslēgumā būs diezgan liels skaits geogrāfiski aizsargāts izcēlesmes norāžu pa Eiropas parlamentā, un par to mēs vienosimies gan ar padomu, gan ar parlamentu. Liels paldies! Tā, tā tik tiešām bija dzīvīga vidokļa apmaiņa. Mēs priecājamies par jūsu prezidentūru. Paldies! Veiksmi jums! Paldies! Thank you. Thank you. Thank you. Well, let's proceed. Item 5. Turpināsim darbu. Piektais punkts darba kārtībā. Tas ir likumdošanas jautājums. Attiecībā uz statistiku, attiecībā uz ārējo tirsniecību ar ārpus kopienas valstīm saistībā ar deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu komisijai konkrēti pasākumu pieņemšanai. Es esmu referents šajā jautājumā. Mums ir jādiskutē par grozījumiem. Lielākā, lielāko daļu grozījumu iesniedz es pats. Un vēl grozījums iesniedzot dīkungs. Es, jāsaka, izteikšos arī par viņa grozējumiem. Odīkunga grozījumi ir par to, ka ir nepieciešams uh, saistošs termiņš uh, likumdošanas konsolidācija pēc šī, uh, šī te, šīs te grozošās regulas. Continue which was already a very odd. Tātad eh, šī bija ļoti dīvaina procedūra. Regulējušā procedūra ar pārbaudi bija par eh, tām regulēšanas pilnvarām, kas tika dotas komisijai. Ja varētu teikt, tā ir tāda kā eh, pret deleģēto aktu procedūra pirms Lisabonas līguma, tas nozīmē, tie akti, kas tika deleģēti, ja tā varētu teikt, pēdiņās komisijai, bija regulatīvi pēc dabas. Tie bija noteikumi, normas un visaptveroši akti, un komisija tā vietā, lai grozītu visus uh, īstenojošos aktus un pārvērst to par uh, Paties eh, par eh, īstenošanas aktiem, tātad eh, daļu saglabāja, ka deleģētos aktus un dažu kā īstenošanas aktus. Un tāpēc mums būtu jārīkojas ļoti strikti. un jānošķir skaidri deleģēti akti no īstenošanas akti, jo runa ir par diviem ļoti atšķirīgiem dokumentu veidiem, tāpēc es nolēmu visu mainīt un grozīt visu uz deleģētiem aktiem, jo, manuprāt, viss ir visaptvaroši akti, tie ir noteikumi, normas un noteikumi parlamentārā uh, demokrātijā, ir attiecīgi jāpieņem. Tāpēc arī mēs, mm, es nolēmu svītrot visu, kas saistīts ar komitoloģiju, svītrot visu, kas saistīts ar īstenošanas aktiem, pārvērst visu deleģētajos aktos. Tātad tāds ir bijis man grozījuma mērķis. Tagad esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus. I've had no other amendments from uh, other members. Vairāk neviens no komitejas locekļiem nav iesniedzis grozījumus. Tādā gadījumā ieklausīsimies komisijā. Figēras kundze, kur jūs esat? Elen, lūdzu, jums vārds. Obrigada, Sr. Professor. É uma honra. Now, I, I present the commission. To listen to you. So, um... Tātad, Es vēlētos teikt, ka komisija apsveic eh, regulas priekšlikumu un jūsu priekšlikumu šajā jautājumā. Mēs eh, apzināmies, ka sarunas starp Eiropas parlamentu un padomi ļaus mums panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Komisijas priekšlikumam ir divi mērķi. Vispirms eh, piemērot sistēma attiecībā uz statistiku attiecībā uz ārējo tirsniecību ārpus kopienas valstīm un otrkārt nodot uh, komitoloģijas uh, pilnvars statistikas komitejai ESSC, uh, kas ir tikusi izveidot ar statikas likumdošanu 223 2009. Līdz ar to priekšlikuma tekstā mēs eh, sekojam starp institūciju eh, vienošanās eh, panāktajam, vismaz tāda ir mūsu izpratne par šo jautājumu. Komisija varētu piekrist ierobežojums laikā attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu, tad, ja grozījumi ir saskaņā ar kompromisu tekstu, kas, par kuri panākt vienošanās agri omnibus ietveros. Taču komisijai būtu grūti piekrist tam, ka deleģētie akti tiek izmantoti pasākumiem, kas attiec uz eh, tehnisko kodēšanu statistikas datiem, kas jau ir definēti pienācīgā veidā. Es vēlētos arī uzsvērt, ka komisija, eh, izvērtējot pienācīgos eh, juridiskos instrumentus, ir izvērsusi nopietnu analīzi par šiem jautājumiem. Un visbeidzot, tas ir mans svarīgākais komentārs, komisija ir pamatīgi nobažījusies par eh, grozījumiem, kas attiec uz eh, lēmumu pieņemšanas eh, procedūras publiskošanu. Kā jau es teicu, Saskaņā ar 223.2009 ESSC jābūt koordinātoru lomai, kas attiec uz visām aktivitātēm, kas saistītas ar Eiropas statistikas attīstīšanu, izveidošanu, apkopošanu tā tālāk un tā joprojām. Arī uh, eh, ESSC e ir jāpalīdz arī eh, komisija īstenot savas pilnvaras statistikas jomā, un ir svarīgi uzsvērt, ka komitoloģijas pilnvaras jau šobrīd uh, Gandrīz visās statistikas jomās šobrīd ir koncentrēts ESC rokās. Līdz ar to piedāvātā, eh, piedāvājums svītrot atsauci uz ESSC nav pieņemams, komisi, pieņem, pieņemams komisijai. Mēs aicinātu Inta nopietni pārdomāt šo jautājumu, pirms tiek pieņemti grozījumi. Paldies! Es um, neizsaku nekādu izā... es neizsaku nekādus komentārus um, par komitoloģiju, bet par īstenošanas aktiem, saka priekšsēdētājs. Vai kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Well, meanwhile, I have uh, the indication that from Esmu saņēmis norādi, ka, nu, padoms, tuvākajā nākotnē netiks pieņemts e, nekāds viedoklis līdz ar to. Nav nekādas iespējas panākt vienošanos par šo jautājumu līdz likumdošanas e, perioda beigām. Nu, es nezinu, vai mēs turpināsim darbu plenārsēdē, jo nav iespējams panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Mēs balsosim rīt, un šis jautājums tiks izskatī, izskatīts plenārsēdē martā. Item, item six, um... Tagad sastais punkts darba kārtībā. Tas ir mutisks jautājums par pretpasākumiem attiecībā uz vīnu, kas importēts no ES, pretpasākumu, kurus pieņem Ķīnas Tautas Republika. Ķīna ir uzsākus antidempinga izmeklēšanu pret Eiropas Savienību par vīnu. Izmeklēšana ir kā politiska atbildes reakcija no uh, Ķīnas puses par Indijas lēmumu attiecībā uz uh, saules paneļiem, saules baterijām. Ir bažas par to, vai Ķīnas izmeklēšana ir saistīta ar eh, PTO vai tā ir saskaņā ar PTO procedūrām, līdz ar to mēs esam nolēmuši uzdot mutisku jautājumu komisijai par šo jautājumu. Došu vārdu deputātiem. Vai... Helmut Scholz. Thank you, Mr. Chair. How... Es priekšsēdētāju. Hermuts, uh, eh, Helmut Šolts ir mūsu pastāvīgais referents cīņas jautājumos. Šolca kungs. Jā, mums tiešām jāuzdod jautājums komisijai. Kāda ir strīda būtība? Vai tiešām ir jārīkojas šādi, kā pat labam izskatās? Un tad pēdējais mūsu jautājuma punkts. Ir ļoti svarīgi mums šeit parādīt, ka mums ir nepieciešama arī politiska pieeja sarežģītās situācijās divpusējā tirzniecībā un investīcijas politikā. Tas attiec gan uz Ķīnu, gan uz visām citām valstīm. Tātad jāparāda, ka mēs mēģinām rast risinājumu abu partneru interesēs. Būtu ļoti interesanti uzklausīt komisiju, ko tā ir eh, šai laikā padarījis, lai risinātu šo problēmu? Korēras kundze no tautas partijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Korēza Moras kundze sāka. Pagājušā gada jūlijā Ķīna sāka pretdembīgu procedūru attiecībā uz vīnu, kas importēts no Eiropas Savienības. Šī izmeklēšana ir nepārprotams uzbrukums un pavisam skaidra atbilde no Eiropas komisijas puse ir izvirzīta pret dempinga prasības attiecībā uz Ķīnas eh, salas baterijām. Pasākumi tika mm, izvirzīti attiecībā pret saules baterijām, taču tas nekād neietekmēja izmeklēšanu, kas bija saistīta ar vīnu, kas importēts no Eiropas Savienības. <clears throat> Apmēram 65% no visus Ķīna importētā vīna nāk, eh, eksportētā vīna nāk tieši no Eiropas Savienības. Tas ir ļoti svarīgi Itālijai, Spānijai, Francijai, galveniem vīna eksportētājiem. Uh, Eiropas uh, vīna nozarei izmaksas tad ir lielas, un svarīgi šeit saglabāt ir labo reputāciju. Digo que pues esta cuestión está afectando negativamente a, a la buena reputación. Šis jautājums, protams, negatīvi ietekmē vīna nozars labo reputāciju, jo te ir sākušas tiesas procesi, te tiek vērstas nelegālas eh, prāvošanās pret šīs nozars pārstāvjiem. Šis ir tiešām ļoti svarīgs jautājums, tāpēc es vēlētos lūgt, lai komisija atbild uz šīm problēmām valda bažas vīneražotāju vidū, kā pat laba norisinās sarunas un kādas ir perspektīvas rast risinājumu, kas varētu pielikt eh, punktu šim tiesāšanās procesam, pirms smagi tiek ietekmēts uh, vīndarības sektors Eiropā. Un tālāk plašāks jautājums. Kāda ir komisijas stratēģija šādās, šādu uzbrukumu gadījumā no trešo valstu puses? Tātad, kad uh, Eiropas Savienība izvēlas izmantot savus tirzniecības izmērķus uh, tālākā Spānijas un Eiropas Tautas partijas pārstāvi Rans Garcijas kundze. Paldies priekšsādātā. Vispirms vēlos pateikties Inte kolēģiem par to, ka viņi iesniedza šo mutisko jautājumu. Lauksaimniecības komitejā mēs šo tematu arī skatījām kopš sākās sarežģījuma attiecībās ar Ķīnu. Es kā šīs komitejas locekli esmu nosūtījis rakstisku jautājumu komisijai um, par to, kāda pasākuma ir jā, um, <clears throat> īstenot, un komisija man uh, rakstveidā atbildēja, ka sarunas turpinās, lai atrisināt šo problēmu, taču mēs zinām, ka Eiropas vīna ražotāji vēl ar vienu sūdzas, jo problēma nav atrisināta. Lauksaimniecības komiteja sāka likumdošanas darbu pie pārtiks produktu importa, viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir e, doties uz trešām valstīm un komisijas uh, sniegtie līdzekļi mūsu produkcijas uh, reklamēšanai trešās valstīs. Mm, tāda bija līdz šim procedūra vai šis mērķis ir paredzēts arī uz nākošiem gadiem? Mēs 200 eh, miljonus eiro esam patērējuši, lai reklamētu šos produktus, un Āzijas reģions ir viens no mūsu mērķa reģioniem. Un te ir runa par veselu vīna nozaru. Tas ir svarīgs sektors, lai pavērtu tirgu pārējiem mūsu produktiem. Un tas tiešām var palīdzēt arī, kā jau sacīja, citām valstīm, eh, citām precēm nonāk trešo valstu tirgu. Es augstvērtēju šo jautājumu, un es ceru, ka pēc iespējas drīzāk tas tiks uzdots e, eh, plenāru sesijā, un saņemsim atbildi, un tad būs redzams, kā e, Eiropas parlaments atbalst šos centienus. Nu, komisijas puses, Miller kungs, lūdzu. Nav dzirdams runātājs, laikam tehniska kļūme. To Lūdzu, mm, komisijas pārstāv runājiet, saka priekšsēdētājs. Nav dzirdams. Lūdzu, izmantojiet citu mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Šis nav dzirdams. Tas mikrofons nedarbojas. So. Tas viss man, yeah, this one works. So we have solved the technology. Šis mikrofons darbojas, tehnoloģiskos izaicinājumus esam atrisinājuši. Vispirms, paldies, ka devāt iespēju komisijai izteikties. Un komisārs ir um, priecīgs atbildēt šo jautājumu taču līdz tam atbildēšu es viņu vārdā un pievērsīšos arī dažiem tehniskas dabas jautājumiem, kas šeit izskanēja. Vispirms ir paustas bažas par to, ka šie pasākumi ir tādi kā soda pasākumi. Šai kontekstā ir ļoti svarīgi tas, ka ka katras, katras pasaules tirdzniecības organizācijas loceklis ir tiesīgs izmantot, tirzniec, izmantot tirzniecības instrumentus, ja juridiski tas iespējams, taču atklāt sakot, um, uh, nav svarīgi, uh, kāda ir starptautiskie noteikumi Eh, mums katrā šādā gadījumā ir jāiesaistās izmeklēšanas procesā, kad es saku mums, tas attiec uz iesaistēm pusēm, eh, eksportētājiem, nu, konkrētiem dalībvalstīm komisija. Un tieši tā arī notika šajā gadījumā. Komisija ļoti cieši sadarbojas eh, gan ar trijām konkrētajām dalībvalstīm, gan ar Eiropas Vindaru asociācijām un nacionālajām asociācijām, lai sniegtu viņiem <clears throat> ieteikumus, kā tālāk virzīties šajās situācijās priekš. Komisārs Degūts arī ir vienojies ar Gau kungu, ka šis būs eh, dialogs starp eh, uzņēmējiem, lai rastu risinājumu šai problēmu, un Ķīna ir solījusi, ka tik ilgi, cik turpinās šis dialogs, nebūs nekādi pasākumi no Ķīnas puses. Nākošais biznes to biznes uh, dialoga rauns paredzēts aprīļa vidū un pirmais jau notika novembra vidū. Es domāju, ka ar to arī varētu aprobežoties, taču vēlos jums apliecināt to, ka komisija ārkārtīgi cieši sadarbojas ar visām iesaistītajām pusēm un darām visu, kas mūsu spēkos, lai pēc iespējas labākajā veidā aizstāvētu Eiropas vīndaru intereses. Paldies priekšsēdētājai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jautājumu teksts ir jums pieejams, par to balsosim rīt. Plenāra sesijā eh, to skatīs. Mm, kaut kad vēl nav apstiprināts šīs datums, varbūt februārī, varbūt mārtā, saka priekšsēdētājs. Labi. Atams. Tad pārējām pie septītā darba kārtības punkta. Delegācijas vizīte Grieķijā. Tagad jūs jau zināt, arī Piterāki kungs to pieminēja šodien. Šī delegācija bija pavisam neliela taču, var sacīt, ļoti vērtīga. Tā bija ļoti veiksmīga. Mēs tikāmies ar valdības un parlamentu pārstāvjiem, ar uzņēmējiem, arotbiedrībām. Un apmeklējām arī ļoti inovatīvu kosmētikas produktu ražotni uzņēmumu Atēnu pievārtēm. Jūs jau uzklausījāt eh, ministra vietnieku. Viņš izklāstīja Grieķijas prezidentūras prioritātes tirsniecības jomā. Ambīcijas ir realistiskas, ņemot vērā to, ka mums pieejamais laiks nav neierobežots, Tas eh, ir tāda deficīta prece šeit pat labāk. Un Atenās es jau viņiem sacīju to pašu, ko teicu arī šeit. Ja viņi vēlas panākt šo jautājumu veiksmīgu mm, rezultātu, tad eh, viņiem ir jācīnās ar padomi. jo ir izskanējuši, izskanējuši apņemšanās un gatavība piekāpties, tāpēc mēs viņiem teicām, ka esam gatavi pieņemt neoficiālu dokumentu, priekšlikumu šādā formātā no komisijas puses. Tad, ja, protams, viņi rīkojas tāpat. Šis ir divvirziena ceļš, tas nav vienvirziena ceļš. Esmu pārliecināts par to, ka mums ir ļoti labas attiecības ar Grieķijas prezidentūru. Kazakungs, vai vēl kādu komentāru jūs bijāt um, <clears throat> līdz šai vizītē? Nē, priekšsēdētāji kungs, saka Kazakungs, jūs novērtējums bija pamatots. Vienīgais, ko varētu vēl piebilst no savas puses, ir tas, ka mm, Uz mani atstāja liela iespēja Grieķijas prezentūras entuziasms un ambīcija šai ļoti īsajā laikā panākt progresu daudzos sarežģītos tematos. Kā jau jūs minējat, protams, mums jābūt realistiem. Mēs nevaram sagaidīt pārāk daudz, un tomēr, ja mēs turpināsim strādāt. Uh, labā sadarbībā ar padomu, tad es domāju, mēs varam gūt vairāk panākumu nekā varētu pat labam gaidīt. Tātad domāju, ka mums ir jāturpina cieši sadarboties ar padomi, lai tā būtu mūsu pusē, tad, kad visticamāk saskarsimies ar grūtībām eh, šajos normatīvajos jautājumos. Par to mums jābūt pārliecinātiem. Paldies. Uh, Further, no. Moreiras kungs turpina. Vēl informācija no manas puses, kad bijām Atenās. Uh, Grieķijas pastāvīgais pārstāvis tirzniecības komitejā gāja bojā satiksmes negadījumā. Un šodien uh, mūsu viesis bija uh, viņām atpārņēmējs. Mana pieredze liecina par to, ka Man ir pieredze 45 gadu ilgumā tagad. Kā prezidentūrai ir svarīgi virzīt tālāk uh, šo transatlantiskās tirzniecības un investīciju partnerības jautājumu. Ceram, ka arī Grieķija šai ziņā sniegs savu ieguldījumu, lai panāktu ļoti nepieciešamo kompromisu. Uh, now we have... Tad tagad nākošais darbkārtības punkts ir koordinatora sanāksme. Uh, esam mazliet uh, pasteigušies un tagad pauze. Atsāksim darbu pulkstens 17.30. Tiksimies ar jums, Helmut. Helmuts tagad ir vienīgais klātesošais koordinators. Ak tā, protams, Mārtiņš vēl. Visi pārējie koordinatori ir gaidāmi paredzētajā laikā, un pārējie deputāti var doties, un atgriezīsimies pie mūsu darba rīt no rīta. Paldies! You can go to, of course, to maybe.